pulksten 12. par šo tekstu. Un tagad mēs ķersimies klāt pie Jānoša Adera ziņojuma. Lielu ar bīstamām vielām saistīta avārija riski. Uh, referents uh, Rišards Zebers, četras minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu, es drīkstu šodien pārstāvēt mūsu bijušo kolēģi Jādera kungu, kurš veidoja šo ziņojumu. Es gribu viņam pateikties par darbu un vēlēt viņam veiksmi, pildot jaunā, jaunos Ungārijas prezidenta eh, pienākums un ir ļoti svarīgi, lai būtu mums spēcīgi kontakti ar Ungāriju. Šajā direktīvā ir runa par SVSO divi direktīvas piemērošanu. Te ir eh, runa par lielām ķimiskām avārijām, kā piemēram SVSO, Šveicerhāla un tā tālāk. Tos novērst, eh, vai arī, ja šādas avārijas notiek, tad nodrošināt iedzīvotāju un vides aizsardzības pasākumus. Es domāju, ka SVSO divi bija diezgan veiksmīga direktīva. Mums tā ir tagad jāpiemēro, jo šī direktīva par kli, uh, bīstamo vielu un maisījumu uh, klasifikāciju uh, jaukšanu un iepakošanu stāsies spēkā no 2015. gada 1. jūnija. Un tad arī pirmais pielikums, kurā ir uzskaitītas bīstamās vielas ir jāpiemēro. Eiropā ir apmēram 10 tūkstoši uzņēmumu, ķimisko uzņēmumu, kuri uh, ražo šīs te vielas un uz kuru regula attiecas. Un es gribētu teikt, ka mums Eiropā ir ļoti svarīgi noturēt uh, ķimisko rūpniecību augstā līmenī. Mēs iepriekš runājām par darba vietām, un rūpnieciskā bāze mums ir nepieciešama, lai ilgtermiņā piedāvātu darba vietas. Vienlaicīgi mums ir jānodrošina, lai vi vide un cilvēki neciestu no šo, no bīstamības, ar ko saistās šī uzņēmuma darbs. Un eh, tagad ir svarīgi saglabāt aizsardzības līmeni, un tāpēc arī mums ir svarīgi, lai īstenošana notiktu labāk līmenī un uzņēmumiem tiktu piemēroti vienā, vienādi konkurences apstākļi. Uh, piemērošana ir jāizvērš tādā e, ziņā, ka ir jāsamazina administratīvie izņemumi visiem eiropiešiem, daudziem Eiropas, citu, citā konkurentiem citā pasaulē ir, nav tik stingru juridisko priekšstatu. E, kāpēc mēs to darām? Tā ir arī Arhūsas konvencija. E, tā ir konvencija, kur Eiropas Savienība parakstīja saistībā saistībā ar sabiedrības labāku informēšanu un tiesu pieejamību. Uh, arī te mēs varējām uzlabot situāciju, nodrošinot to, ka cilvēki, uh, kuri strādā uzņēmumu tūmā, var vienkāršāk griezties tiešās un viņiem ir paaugstinātas tiesības saņemt informāciju. Problēmas bija ar padomi, tīpaši, ja mēs runājām par vielām, kas uh, ietekmē elpošanas ceļu ceļus. Mums lielāko daļu izdevās e, iekļaut sarakstā, e, bet septiņas vēl palika. E, trešajā toksiskajā kategorijā mums izdevās iekļaut trīs papildus vielas, pārējie tur nav, bet tomēr komisija vēl izvērtēs, cik tālu nākotnē tās būs iespējams iekļaut sarakstā. Parlamentam ir svarīgi, ka mums izdevās panākt E, pirmā pielikuma e, piemērošana, izmantojot parasto likumdošanas procedūru, e, nevis tā kā komisija vēlējās ņemt deleģētos aktus Mēs varējām kā parlaments patiešām sevi pārstāvēt ļoti spēcīgā līmenī un paldies visiem, kuri piedalījās un kolēģiem Janušam Ādamam vislabākie vēlējumi veicot nākamos pienākumus. Paldies, saka priekšsēdētājs referentam Zēberam, eh, tagad eh, vārds eh, komisāram Dalī komisijas vārdā lūdzu. Thank you. <coughs> Thank you much, Mr. Liels paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti un deputātas. Mēs uh, esam uh, gatavi pirmajā lasījumā vienoties par tās atzīmās Seveso direktīvas pārskatīšanu. Attiecībā uz lielabīsnām vielām saistīt avāriju riskiem. Uh, Gribu sveikt eh, referentu Jānu Šataru, kurš šodien pārstāv Zēberkungs, kā arī komiteju vidas sabiedrības veselības un pārtiks nekaitīgumu. Pateicos uh, eh, Adera kungam, apsveicu viņu arī ar viņa jauno amatu viņa dzimtē valstī. Rūpnieciskie negadījumi bieži vien ir izraisījuši nopietnas un eh, bieži vien ārkārtīgi smagas sekas. Uh, strādnieki ir cietuši vai arī iedzīvotāji konkrētajā reģionā ir smagi cietuši. Ūdens ceļi ir piesārņoti. Galvenie eh, negadījumi tādi kā Sevezoš, Bansfildā, Tulūzā, Enshēdē ir izmaksājuši, ir prasījuši daudz cilvēku dzīvību un ir nodarījuši milzīgi kaitējumu Seveso direktīva, kas pirmoreiz tika izstrādāta 96. gadā, mm, iz, mm, nosaka noteikumus attiecībā uz prevenciju, eh, inspekcijām un zemes izmantojumu plānošanu. Kad negadījumi tomēr notiek, tad ir paredzēts eh, ar pareizu plānošanu un reaģēšanu uz negadījumu novērst sekas dabai un cilvēkiem. Parlaments tiek aicināts eh, balsot par kompromisu tekstu. Tas pārēc saskaņot jaunos ķimikālai klasifikācijas noteikumus ar noteikumiem par uh, Um, avāriju novēršanu. Paskaidrošu, kāpēc šāda saskaņošana bija nepieciešama. Pirmkārt, inspicēšanas uh, noteikumi tagad ir daudz detalizētāk nekā agrāk. Tagad inspekcijas plāna attiec pilnīgi uz visām iestādēm un operatoriem. Otkārt, labāk nodrošināts iedzīvotāja tiesības. tiesības. Iedzīvotājiem tagad vieglāk būs pieejama plašāka informācija arī attiecībā uz inspekcijām, un viņi labāk varēs piedalīties eh, zemes izmantojuma projektu apspriešanā. Turklāt, gadījumos, kad šīs tiesības tiks pārkāptas, iedzīvotājiem ir iespēja doties uz tiesu, uh, saskaņā ar Arhūsas konvenciju. Esmu pārliecināts, ka tagad iedzīvotēm būs iespējams izdarīt spiedienu uz varas iestādēm un uzņēmumiem pareizi īstenot šos tiesību aktus. Seveso trīs direktīvas aptvērums bija eh, liels diskusija avots. Un tagad noteikumi attieksies arī uz uzņēmumiem, kas nodarbojas uh, ar šīm ķimikālijām, uh, ka tās um, izgaro gaisa. Agrāk tas netika noteikts. Turklāt arī paredzēts arī um, padziļināt mūsu zināšanas uh, par ķimikālijām, kas apdrauda ādu. Turklāt tālāk ir iespējams izpētīt uh, Eh, kādos apstākļos notiek avārijas. Komisijas priekšlikums pārādz labāk uzlabot cilvēku veselību un drošumu un arī vides eh, aizsardzību. Tas ir paredzēts labāk nekā pašreizā šos spēkā esošajā direktīvā 642 šāsīt EK. Tas arī palīdzēs novē, labāk novērst Uh, novērst sekas uh, negadījumu gad, uh, gadījumā. Komisija var nāk klajā ar normatīvu priekšlikumu arī vēl papildu kategorijas iekļaut šajā direktīvā. Ja būs nepieciešams, tiks paplašināts direktīvas aptvērums. Nobeigumā gribu sacīt, ka Eiropas komisija var atbalstīt kompromisu pakotni, lai pirmajā lasīmā tiktu panākt vienošanās par šo direktīvu. Paldies! Liels paldies! Komisāra kungs turpina priekšsēdētājs. Un tagad. Eh, vārds Žakienānam komitejas vārdā. Paldies. Vai te mēs vienkārši veicam uh, kosmētisku remontu fasādai vai uh, ņemot vērā dabas katastrofas, rūpnieciskās katastrofas, kas tika piedzīvotas sākot no 1998. gada, mēs gribam sniegt labumu sabiedrībai, ne, ne, neliekot šēršļus rūpniecībai. Ar šādu mērķi tomēr piekritu kļūt par uh, referentu. Ir paredzēts, ka tagad uh, būs lielāks drošums videi un cilvēkiem un tieks tikt piešķirts vairāk tiesības tiem cilvēkiem, kas vairāk tiek pakļauts šīm vielām transporta un rūpniecības nozarē. Taču jāsaka, ka šai ziņā mūs uh, nevisai uzklausēju. Nelēma ir tā, ka ar vienu pastāv liela aiza starp lielajiem uh, visaptrošiem principiem un ikdienas dzīvi. Tas attiec gan uz transportu, gan arī uz lielajiem ražotājiem. Uzņēmumi izvēlējušies samazināt uh, uh, bīstamo ķimikāliju krājumus uh, savas teritorijas, uz uh, savas ter savā teritorijā, lai vairāk tos saglabātu cisternās, kas ir netālu no iedzīvotāju apdzīvotēm rajā. Bet iedzīvotājiem taču jābūt labāk aizsargātiem, labāk uh, informētiem. Bet rodas jautājums, kā nodrošināt uh, drošu darba vietu strādošiem, kurus, kurus ar vienu apdraud bezdarbs? Kā var uzlabot situāciju, nesamazinot uh, valsts izdevumus? Un kā ievarot arī vides prasības? Paldies, priekšsēdētāji. Tagad komis, starptautiskās tirzniecības komitejas vārdā izteiksies Margoržata Hanslik. Pusot minūte. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, komisār Dāms un kungi. Izmaiņas CVSO2 direktīvā izriet no tā, ka nepieciešams to pielāgot Eiropas regulai, un ne tāpēc, ka ir palielinājies negadījums skaits. Tāpēc es piekrītu, ka nav nepieciešams mainīt CVSO divi sistēmu. Es kā atzinuma sagatavotāju uzskatu, ka ir īpaši svarīgi nodrošināt, ka iedzīvotāji tiek iesaistīti sārunās, apspriedē un lēmumu pieņemšanā. Ir ļoti svarīgi, lai šāda veida informācija būtu visaptvaroša un patiesa. Mēs nevēlamies mm, apludināt eh, iedzīvotājs ar informāciju, kas tiem nav vajadzīga. Informācija ir jābūt saprotamākai un precīzākai. Sabiedrības informēšana ir ļoti svarīgs faktors uzticēšanās izveidē. Tāpat ir arī jāizglīdot cilvēki par to, kā jāizturas, kā jārīkojas uh, eh, liela negadījuma situācija. Vēl viens priekšlikums, eh, kas ir izmainīts šajā direktīvā, ir pirmais pielikums, tas lielā mērā maina, uh, maina aptvērumu. Tāpēc uh, uh, izmaiņas te būtu jādara ar parasto likumdošanas procedūru. Paldies! Paldies, kolēģi! Un tagad uzstāsties runātāju politisko grupu vārdā un sāks Eiropas Tautas partijas pārstāvis Sofija Mazai Kukavič, divas minūtes. Hvala lipa, predsedujoči. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātais komisāra kungs, Es nekad neaizmirsīšu satriecošo skatu uz mirušajiem zvejniekiem upē. E ko es reiz skatīju savām acīm. Tas bija ugunsgrēka sekas un e, bīstamu ķīmisko vielu izplūdes rezultāts. Mēs dzīvojam laikā, kad mums ir nepieciešamās zināšanas, lai šādas avārijas novērst, izmantojot vislabākās tehnoloģijas. Drošība e, tiek saistīta ar e, attīstītām IT Vai mēs patiešām apzināmies visas iespējas, ar kurām novērst šādas avārijas? Tāpēc es esmu gandarīta par ziņojumu un apsveicu referentu. Varbūt būtu labi, ja mēs varētu uh, analizēt avāriju sekas uh, uz dzīvnieku veselību, jo. Uh, uzlabošanās neiestāsies no faktu konstatācijas. Mums ir jāpieliek spēki, lai vairāk informētu un veiktu profilaktisko darbu. Bīstamo vielu ieelpošana var ilgtermiņā radīt sliktas sekas. Īstermiņā mēs tāpat to nepamanām. vidas veselība, cilvēka veselība un dzīvnieku un dabas veselība ir katram tikai viena. To mēs apzināmies tad, kad veselību zaudējam. Kad, ja mūsu ķermenis eh, nonāk kontaktā ar bīstamām vielām, viņas situācija var tikai pasliktināties. Paldies, saka priekšsēdētājs. Eh, tagad sociālistu un demokrātu vārdā Vestlund kungs. Lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, labprāt pateiktos eh, visiem, arī komisaram Dalī un eh, Dānijas prezidentūrai un visiem, uh, Eh, kuri eh, ir piedalījušies pārstāvot eh, savas grupas. No manas grupas viedokļa ir ļoti svarīgi, ka mēs šajā pārskatīšanā ņēmām vērā veselības un vides aizsardzības jautājumus. Tas mums patiešām izdevās šeit patiešām ir atsevišķa drošības politika un uh, harta. Un ir jābūt arī mūsu savai drošības e, menedžmenta sistēmai, kuras dalību, kuru dalību valstis arī īstenos. E, tas ir solis uz priekšu. Iekšējie un ārējie drošības plāni tiks stiprināti un dalību valstīm vajadzēs īstenot e, kontroles pasākumus un vienlaicīgi novār, novērst situāciju, kad varētu rasties domino efekts, proti, kad viena liela avārija rosina daudzas e, citas avārijas. Informācija ir jābūt saņemamai un pieņemamai, pieejamai arī izņēmumos, kuru bīstamības pakāpe nav tik augsta. Mana partija labāk būtu labprāt vēl plašāk strādājusi pie šīs tēmas. Mēs skatītu paplašinātu sabiedrības informācijas sistēmu. Nav labi, ja vajag īpašu likumu, lai stītu stiprinātu nepieciešamību pēc informācijas, bet eh, deleģētais akts eh, palīdzēs to risināt. Mēs rītdien par to arī izklāstīsim savu pozīciju. Paldies. Eh, Alde frakcijas vārdā tagad vārds Todorova kungam divas minūtes. Dārgie kolēģi, dārgais komisāra kungs, priekšsēdētāja kungs, man bija, mums bija nepieciešams daudz laika, lai vienotos par SVSO 3 direktīvu. Tagad mēs varam būt gandarīti par sasniegto rezultātu. Lielie negadījumi Tulūzā 2001. gadā. Šveicerhalē 1986. gadā ir pierādījuši, ka ir jāpārskata Eiropas tiesība akšai jomā. Kaut arī padomi ir bijusi mazāk ambicioza nekā parlaments attiecībā uz sabiedrības piekļuvi informācija. Mums ir izdevies iestāties par mūsu viedokli. Tas tagad atainojas dokumenta. Un mēs arī pieprasījām, lai dažas vielas uh, tiktu pārskatītas nevis ar deleģētiem aktiem, bet ar parasto likumdošanas procedūru. Galīgais uh, ziņojums ir paplašinājis direktīvas aptvērumu Kaut arī es paušu nožēlu par to, ka mēs nebijām ambiciozāki attiecībā uz piekļuvi informācijai un uzņēmumu sarakstu. Tomēr mēs varam būt gandarīti par sasniegto rezultātu, jo tagad ir jauni noteikumi attiecībā uz aizsardzību, caurskatāmību un uz, inf uz informācijas piekļuvi uh, pilsoņiem. Pateicos kolēģiem, ka viņi strādā pie šī dokumenta. Paldies, paldies Panajotovs kungs, turpina priekšsēdētājs papastamkos. Un tagad zaļo grupas vārdā Karš Liters vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos pateikties Janušu Āderam un apsveikt viņu par eh, Ungārijas prezidenta amata ievēlēšanu pauž nožēlu par to, ka padomi nav šeit klāt, jo tai vajadzētu sabiedriski aizsar, aizstāvēt savu nostāju, jo ir bijis ārkārtīgi svarīgi klasificēt tavas ķimikālijas, mm, kuras, diemžēl, šeit netika tomēr iekļauts. Daži risinājumi netiek iekļaut šajos noteikumos, kuros mēs mēģinām aizsargāt cilvēkus no negadījumiem. Mums bija bijusi vienošanās, kas labāk darbojās nekā šis te Veslenkungs jau ir norādījis uz to. Mums nevajadzētu izkļa, uh, mums nevajadzētu izslēgt dažas ķimikāliju kategorijas, ko padomi vēlējies. Šis uh, pieprasījums pēc tā, lai būtu uh, drošības polise, ir pamatots. Mm Jo taču tiek apdraudēta uh, liela sabiedrības daļa, ja šie uzņēmumi nevar uh, nodrošināt uh, attiecīgu aizsardzību. Es nedomāju, ka te vajadzētu kaut ko maksāt, nodokļu maksāt. Paldies! Tagad nākošā runā Anna Rosbach. Komisār, flie, flie Paldies! Komisār, Arvien vairāk cilvēku dzīvo pavisam netālu no rūpnīcām un eh, citiem uh, ražotājiem, kas izmanto ķimikālijas. Tas var kaitēt videi kopš no 2015. gada būs stingrāki noteikumi uh, apmēram 10 tūkstošiem. 000 uzņēmumu, uz kuriem attiec šī direktīva. Mums ir labāk jāinformē iedzīvot, tas ir pozitīvi šajā dokumentā. Mums ir jāaizsargā gan iedzīvotāji, gan vide negadījuma situācijā. Mums jānodrošina, ka pat tie iedzīvotāji, kas dzīvo pavisam netālu no rūpnīcām, kas izmanto bīstamās ķimikālijas, ir aizsargāti avārijas gadījumā. Pozitīvi tas, ka iedzīvotāji iegūs vairāk informācijas visām iesaistītajām, visiem ie, iesaistītiem uzņēmumiem ir jāuzlabo aizsardzības pasākumu un jādara tie zinām sabiedrībai. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs, un tagad dodu vārdu Oreste Rosī. Vienu minūtu. Mēs piekrītam referentam pirmā pielikuma pirmo un otro daļu nevar grozīt ar deleģētiem aktiem. Mēs vēlamies izvairīties no pārāk plašas eh, darbības jomas paplašināšanas. Tas tikai eh, vairāk uzlikt un lielāku administratīvo slogu salīdzinājumā ar paredzētiem ieguvumiem vidies aizsardzības veselības joma. Un eh, ir taču jāņem vērā arī tas, ka te ir saskaņošana KMI regulu, un tas skars pilnīgi visus uzņēmums. Ir uh, rūpnieku asociācijas, kas pieprasa B variantu paturēt uh, to uh, darbības jomu, kas ir paredzēts VSO2 direktīvā. Š šāda pieeja jau tika izmantots attiecībā uz vides direktīvu. Ideoloģiskā pieeja šādos gadienos gūt pārsvara. Taču mēs iestājāmies par to, ka būtu jāiekļauj, piemēram, offshore platformas, kā arī naftas un gāzes vadi. Paldies! Paldies, Rosīkungs! Un tagad goe politiskās grupas vārdā

Liels rūpniec ir savārījis eh, saistībā ar ķimikālijām, bīstamām ķimikālijām pēdējā laikā, diemžēl, ir pietiekoši bieži. Mums jānodrošina, ka sabiedrība tiek iesaistīta lēmumu pieņemšanā. Tas nav tikai pienākums, tā ir reāla nepieciešamība. Ja cilvēki tiks iesaistīti, tas samazinās kaitējuma. Jānodrošina, ka iedzīvotāji tika aizsargāti. Mums ir jāmīkstina arī šo avāriju sekas. Mēs nesen Ungārijā piedzīvojam, ka tieši visnabadzīgākās, visneasargātākās sabiedrības grupas tika atstāts likteņu varā, kad bija šis uh, toksisko dubļu negadījums. Un līdzīga situācija bija Indijā, Popolā, kad uh, tūkstošiem cilvēku uh, cieta no avārijas, un Eiropieši vienkārši pagriez muguru viņiem. Šiem uzņēmumiem jāparedz finansiāla atbildība, vairāk sankciju, vairāk saurskatāmības. Paldies! Paldies! Es redzu, ka Obermaira kunga nav šobrīd zālē, tāpēc eh, dosim vārdu citiem runātājiem un dodu vārdu Morkunaites Mikulienas kundzei pusotra minūte. Aplinkos apsaugos politikos raida dažnai dėja yra tokia. Paldies priekšsēdētāji. Vīdes aizsardzības tendences parasti ir tādas, ka eh, pēc lieliem negadījumiem tiek pieņemtas jaunas prasības, un tomēr normatīvo aktu mērķim šajā jomā būtu nevis reaģēt uz negadījumiem, bet uh, novērst tos. Tāpēc mums vajadzētu šo profilaktisko principu akcentēt aizvien vairāk. Un arī šī diskusija ir vērsta uz to. Mēs vēlamies sasaistīt juridiskās prasības ar tehnoloģisko progresu. Tomēr ir jāteic, ka mēs, mums ir jāraugās uz realitāti. Piemēram, noteiktu zīvju izķeršana un transportēšana nav iekļauta šīs direktīvas aptvērumā. Uh, Iespējams, nav nekādas starpības, eh, vai laivā tiek eh, pārvietota gāze vai nafta vai kāda cita viela. Ja notiek negadījums, eh, sekas joprojām ir milzīgas. Tomēr ir ļoti jauki, ka noteikti aspekti tiek ņemti vērā. Tāpēc sabiedrībai vajadzētu piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, un es domāju, ka tādajādi mēs nonāksim pie augsta līmeņa vidas aizsardzības. Ir ļoti jauki, ja sabiedrībai būs piekļuve informācijai par inspekcijām, un es vēlos arī uzteikt referentu kungu. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Grotas kungs. Divas minūtes. Priekšsēdētāji. Zevizo uh, uh, Tulūza un citi uh, vārdi uh, mūs, ir uh, sasaistīti ar milzīgiem negadījumiem, ar vides katastrofām, ar cilvēku bojāju, ar uh, privātu īpašumu iznīcināšanu, un mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai samazinātu šādu negadījumu iespējamību. Pirmkārt, tas ir padarāms, uh, pad, atļaujot uh, inspicēšanu, uh, plānotas inspekcijas, nevis eh, kā citādi. Un jāpanāk, lai iedzīvotāji, kas dzīvo pie šīm potenciālajiem negadījuma vietām, ir informēti, lai viņi zina, kas var notikt, un lai viņi varētu uh, saņemt ļoti operatīvus skaidrojumus, jo tādajādi var tikt glābtas cilvēku dzīvības. Es uzskatu, ka padome šobrīd nav paveikusi šo darbu, un uh, padome nemaz nepiedalās šodien mūsu sanāksmē. Viņi domā, ka ir svarīgākas lietas par šādām diskusijām, un es nezinu, kāpēc. Kāpēc šie tiesību akti tiek pavaināti? Es nevēlos redzēt to notiekam. Ir nepieciešams stingrāki tiesību akti, jo tie sekmēs uzticēšanos, un tādajādi mēs varēsim veidot lielus infrastruktūru projektus dalību valstīs Tomēr mūsu iedzīvotāju vidū pieaug neusticēšanās prāt. Stingrāk tiesību akti, kā mēs to bijām plānojuši, radīs uzticēšanos, bet tam būs nepieciešama arī liela caurskatāmība, un tas nozīmēs, ka iestādēm būs jābūt eh, labāk saistītām vienai ar otru, komunikācijai starp šīm iestādēm un sabiedrību būtu jābūt labākai, un eh, nedrīkst pieļaut nekādu rutīnu eh, darbā ar šiem potenciālajiem negadījumu avotiem. Paldies! Tālāk vārds eh, Girlingas kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājas kundze! Mēs visi, protams, aktīvi atbalstam lielu negadījumu novēršanu, kuros uh, iesaistīti lieli bīstama vielu daudzumi. Es zinu, ka šis dosjē nav gluži apmierinošs un ka ir bijusi akt aktīva diskutēšana par juridisko pamatu, tiesiskumu, pilsoņu informēšanu, un man ir prieks par iesaistīto uh, pacietību. Tāpat arī pieeja uh, pastiprināt noteikums ir atbalstāma. Uh, Es uh, zinu, ka uh, Sevezo uh, sasaistīšana ar pašreizējām pakotnēm nav tāda vienkārša pieeja, jo ir jārūpējas arī, lai iedzīvotājiem netiktu piemēroti neproporcionāli ierobežojumi, un tāpat arī jāizvairās no dubulta regulējuma. Es vēlos jo īpaši pateikties komisāram par viņu šīs dienas papildu paziņojumu. Uh, Reālaika informācijas izpēte ir vienmēr atbalstāma, jo tas palīdz veidot politiku un arī tiesību aktus. Grazie, la parola all'onorevole. Paldies. Tālāk vārds Sonika kungam uz pusotru minūti. Paldies. Savezo divi direktīva ir būtisks pasākums, lai novērstu tādus eh, negadījumus, kādi notika Francijā un uh, kā rezultātā tika bojāts īpašums, cieta vīde un radās ļoti daudz izmaksu. Šī direktīva ir būtiska, jo tā dalību valstīm liek uzņemties atbildību par negadījumu profilaksi un arī ierobežo šo negadījumu sekas. Eiropas Savienībai vajadzētu sistemātiski padarīt šādus regulas stingrākas. Šīs direktīvas pārskatīšana uh, koordinēs pašreizējo regulējumu un novērsīs dubulto regulējumu un dubultās pārbaudas, jo īpaši uzraudzību vajadzētu paplašināt uz apakšlīgums slēdzējiem, kas uh, bieži vien ir pie vainas. Eiropas parlamentam, kas pārstāv iedzīvotājus, vajadzētu pilnībā iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā, un tāpēc es atbalstu referenta nostāju, ka uh, pašreizējā regulējuma grozījums vajadzētu veikt eh, normālā leģislatīvā procedūrā un eh, komisijai vajadzētu sniegt informāciju parlamentam par rūpnieciskiem negadījumiem un mūsu reakciju uz tiem. Sabiedrībai vajadzētu būt iespēja viegli piekļūt uzticamai informācijai par apdraudējumu un arī par uh, rīcību negadījumos. Internets ir labs instruments šajā situācijā, un to vajadzētu izmantot tik drīz, cik vien iespējams, vajadzētu sākt informācijas kampaņu par jauno toksisko vielu klasifikāciju un to radīto dzīvības apdraudējumu. Paldies! Tālāk vārds Mērkisas kundzei uz vienu minūti. Paldies! Pirms 12 gadiem notika uh, liels negadījums Enshedā, Nīderlandē, kur gāja bojā 23 cilvēki, un pērn pie mums izcēlās milzīgs ugunsgrēks uh, ķīmisko produktu rūpnīcā. Un jāteic, ka uh, šajos negadījumos sniegtā informācija bija nepietiekama, un to arī uh, nepareiz apstrādāja. Bija informācija par to, ar ko šis uzņēmums nodarbojas jau ļoti ilgi, uh, Katru reizi, kad notiek šāds negadījums, mēs aicinām grozīt likumus, bet mums vajadzētu kaut ko darīt ar šo likumu izpildi, jo tas ir visbūtiskākais aspekts. Mēs uh, vēlamies lielāku caurskatāmību, jo iedzīvotājiem ir būtiski zināt, kas notiek uzņēmumos, tas sekmēs uzticēšanos. Un eh, tāpat pieejamībai tiešsaistē internetā ir liela nozīme, jo iedzīvotāji tam var viegli piekļūt informācijas sniegšana bieži vien ir sarežģīta. Bieži vien uh, iestādēm nav uh, pilnvaru pilnvērtīgi veikt uh, pārbaudas. Mums ir jāpanāk atbalsts iestādēm, lai tās varētu efektīvi veikt inspicēšanas darbu un uh, tāpat arī iedzīvotājiem un vajadzīgiem dienestiem ir jāsaņem informācija, jo tas vairos uzticēšanos viņiem. Paldies! Un tālāk vārds Arsenis kungam uz vienu minūti. Paldies, komisāri, kolēģi! Šī ir ļoti būtiska direktīva, kas ir saist, jo negadījumi ar bīstamām vielām notiek bieži, un notiek reti, bet kad tie notiek, eh, tad eh, to sekas ir ievērojamas. Tas ir ļoti ilgstošs piesārņojums, kas skar daudzas paudzes. Iespējams, mēs eh, neesam bijuši pietiekami vērienīgi savā likumdošanā, piemēram, aptverot noteiktus negadījumus ar naftu, kas ir skāruši daudzas Eiropas Savienības valstis. Tāpat jāpiemina traģiskais negadījums Meksikā, uh, un arī uh, negatīvā ietekme uz ekonomiku, ko šādi negadījumi rada. Ir jādara daudz vairāk nekā šobrīd dara Eiropas Savienības iestādes, un noteikti ir svarīgi, lai mēs uh, tagad uh, rūpētos par labāku mūsu iedzīvotāju aizsardzību. Grazie, ora la parola agli oratori che... Tagad Būs brīvā mikrofona procedūra, saka priekšsēdētāja, un sākumā Karanbachs kundze. Priekšsēdētājs kundz komisāra kungs, ka austrieši te mēs 2010. gadā bijām e, netieši ietekmēti arī no Ungārijas katastrofas. Iedzīvotāji bija samulsuši un nedroši, tāpēc es e, apsveicu Seveso 3 investīciju, kaut arī es varu pievienoties e, iepriekš runājušajam grotem, ka patiešām ir svarīgi vērsties pie iedzīvotājiem. Mums ir vajadzīgs caurspīdīgums, informācija un it īpaši jau finanšu nodrošinājums. Nevar būt tā, ka visi profilaktiskie pasākumi un to izmaksas tiek uzvelt iedzīvotājiem. Ir svarīgi avārijas risinājuma plāni, kur, kuros tiek iesaistīti arī iedzīvotāji un apkārtne. Un, protams, Protams, ka ķīmija ir nozīmīga, bet bīstamā ķīmija ir jākontrolē. CVSO3 piedāvā asāks kontrolas pasākumus. Paldies, saka priekšsētāji. Tagad vārds Versīkungam. Paldies priekšsēdētājiem un vēl arī vēlos pateikties kolēģiem un Āderkungu un Zīberkungu par viņu vērtīgo darbu, pārskatot Sevezo 3 direktīvu. Jā, Sevezo direktīvu, un te es domāju arī par negadījumu Franciju, AZDF. 2001. gada 21. septembrī Tulūza amonjaka cisternas sprākš, uzspr, sprādziens, 31 cilvēks gāja bojā un daudz simti tika uh, skarti. Un te patiesībā nebija problēma, ka nepareiz tik novērtēt riski, bet patiesībā tāpēc, ka bija uh, apakšlīgums liedzējs apakšlīgums liedzējiem. Cilvēki nebija pietiekoši labi informēti, bet nu, es priecējos par rezultātu mūsu gadienu. Tātad te ir runa par rūpnieciskiem riskiem. Un, un ir paredzēts, ka tie tiek novērsti, liecot apakš uzņēmēju darbību. Ļoti svarīgi ir informēt uh, pilsoņus, tas nodrošina caurskatāmīgi, un tas ir arī uh, priekšnoteikums sinekvā non risku novēršanai. Vienīgais negatīvais punkts ir tas, ka netiek novērtēt finanšu sekas uh, negadījuma gadījumā, un man šķiet, ka tā vēl šajā direktīvā pietrūks. Paldies!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 Eh, regulas eh, stāšanās spēkā 1272 eh, 2008 bija rosinājums Seveso 2 piemērošanai. Piemērotā Seveso direktīva ieviesīs labāku ķimisko vielu klasifikācijas sistēmu. Tagad tiks izšķirts starp trīs bīstamības klasēm un tajā pašā laikā būs pieci iestējamie iedarbības darbības ceļi. Tomēr šeit visi as drošības aspekti vēl nav ņemti vērā. Runa ir par apakšu uzņēmēju un piegādātāju uh, jautājums. Tāpat arī nav pagaidu, bīstamo vielu pagaidu uzglabāšanu telpās, kuras uh, nav direktīvas uh, tēma. Vēl viena negatīvā īpašība dalību valstīm ir ļoti liela iespēja noteikti izņēmumus. Vairākas smagas avārijas, kas notika pagājušajos gados, liecina par to, ka ir jāņem vērā ne tikai tehnoloģijas, bet arī dabiskie riski. Tāpēc visi grozījumi, ko iesniedza ITRE komiteja, mums ir jāatbalsta. Kom, e, komite, viņi pūlas likvidēt komisijas darba trūkumus. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad vārds komisāram Dalī. Much, Liels paldies, priekšstādātājs kundze, godātie deputāti, cieminījumās deputātas. Augstu vērtēju to, ka jūs piekrītat, ka nepieciešams šī pakotne, par to jūs balsosiet drīz. Šī noteikuma pakotne ļaus dalību valstīm nodrošināt labāku to politiku īstenošanu, kas paredzētas lielu avāriju novēršanai saistībā ar bīstamām vielām. Tagad šīs vielas ir noteiktas atsauco, ar atsauci uz uh, starptautisko ķimikāliju klasifikāciju. Komisija ir ļoti gandarīta par šo sarunu rezultātu, informējuši savu kolēģi Jānušu Potošniku par šajās debatēs izskanējušajiem komentāriem. Paldies! Grazie, komisārio. Paldies komisāram, un tagad vārds Zīberkungam eh, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka diskusijas liecināja par to, ka e, šis kompromiss nav optimāls, bet tāda jau ir kompromisu daba. Varbūt mēs būtu varējuši iet tālāk, bet padomi mūs bloķēja. Protams, debatas liecināja arī par to, e, ka ļoti svarīgi ir pievērst uzmanību labai īstenošanai. Tā vispār ir Eiropas likumdošanas problēma, ka mums izdodas atcerēt labus likumdošanas aktus, bet dažas Dažas dalību valstis e, tos īsteno ar nokavēšanos un paviršību. Un es domāju, ka tieši šeit ir nozīmīgi skatīties, lai no, tas būtu citādāk, jo ir runa par cilvēku dzīvībām, par to dzīvībām, e, e, kuras ir apdraudētas sakarā ar uzņēmumu tūmu. Mums pieejamie uzņēmumi, kā piemēram avāriju plāni un tā tālāk, tiem ir, tiem ir jābūt pēc iespējas precīzākiem, jāiesaista sabiedrība, lai katrs iedzīvotājs zinātu, ja uh, iestāsies ļaunākais gadījums, kā tad rīkoties. Es domāju, ka mums ir izdevies šos plānus labi izstrādāt, tādējādi mēs varam glābt daudzu cilvēku dzīvības, Protams, ka ir nozīmīgi arī apmācības pasākumi gan uzņēmuma drošībniekiem, gan arī reģionā. Svarīgi ir arī panākt to, lai iedzīvotāji justos iesaistīti, un svarīga ir arī profilakse. Profilakse ir svarīga gan uzņēmumā, gan arī reģionos. Es domāju, ka mēs varam būt gandarīti par to, ka mēs nodrošinājām to, ka parlaments pilnīgi var piedalīties, ja ir jāpiemēro pirmais pielikums. Es domāju, mums ir jāturas, mēs nedrīkstam pieļaut, ka mūs nobīda malā. Es domāju, ka tas mums izdevās un kompromiss kopumā ir veiksmīgs. Protams, ka mēs būtu varējuši iet tālāk, bet eh, es domāju, ka saskaņojot ar padomu komisiju mēs varam to atbalstīt. Sabera kundze, vai jūs akceptējat zilo karti? Eine blaue Karte. Zilā karte. Mm, mēs dzirdējām daudzas kritiskās balses. Eh, mēs zinu, ka kolēģis Zebers eh, labi visu vadīja un organizēja, pārņemot no kolēģa Ādora, bet jautājums ir par to, ka mēs beidzam pirmo lasījumu. 65% no mūsu likumdošanas ir vidas jomā. Mans jautājums referentam, varbūt mēs varētu būt caurspīdīgāki tad, ja arī padome eh, piedalītos tā, ka to varētu īstenot uh, otrajā lasījumā. Uh, tas ir pamatjautājums. Es zinu, Rihard, tu pārņēmi darbu, bet es gribētu dzirdēt tavu vērtējumu. Kā jau es teicu, mīļais eh, Matijās, eh, es pats esmu, tu pats esi priekšsēdētājs komitejā, un es domāju, ka šajā gadījumā otrais lasījums nebūtu devis tik daudz un arī nestiprinātu mūsu pozīciju. Un es domāju, ka referenta pozīcija bija pareiza. Tas bija maksimums, ko mēs varējām sasniegt, bet es esmu gandarīts par to, ka komisija uzņēmās pārbaudīt, kuras vielas vēl būtu iekļaujamas. Es domāju, ka te to pie tā mēs arī pieturēsimies. Un es ceru, ka arī komisārs Potočniks izdarīs spiedienu un strādās mūsu interesēs. Paldies! Grazie, la diskusione. Paldies, un tagad debates beidzam, balsošana rītdien pulksten 12. Tagad eh, nākamais eh, punkts. Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos pār sieviešu dzimumu orgānu izkropļošanu. Uh, eh, Aštēnes kundzes vārdā runā komisārs Dalī. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, cienījamas deputātes. Visas ar dzimumu saistītas vardarbības formas uzskatāms par nepieņemam pamatiesim pārkāpumu un